vārdu dodu. Komisijas vārdā Oettingeram kungam, komisāram. Ja, Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kunga deputāti. Komisija uh, ar uh, dziļu līdzjūtību raugās uz situāciju Madērā, izsakam uh, līdzjūtību uh, upuriem vēlos uh, personīgi izteikt uh, šo līdzjūtību. Arī komisijas personīgi tāda līdzjūtība ir uh, domāta upuriem. Mans kolēģis Hānkungs tikās ar Madeiras reģiona vadītāju Šardīma kungu Šī saruna notika vakar, situācija ir uh, nopietna, bet tā tiek kontrolēta. Darbojas reģionālajie un arī nacionālajie spēki. Eiropas katastrofa aizsardzības uh, mehānisma izmantošana pat laba nav nepieciešama. Bet uh, zaudējums ir tik ļoti liels, ka Madeira cēr saņemt kompensāciju un maksājums no uh, Uh, solidaritātes fonda. Komisija pat labam pārbauda visas iespējas, uh, kādas Eiropas Savienības uh, finanšu atbalsta iespējas ir Madērai piemērojamas. Solidārā palīdzība 48 uh, miljonu apmērā varēja tikt piešķirta Portugālei pēc ugunsgrēkiem. Solidaritātes fondu radīja 2002. gadā, lai palīdzētu ar finanšu līdzekļiem tām valstīm, kuras skar smagas dabas katastrofas. Solidarizācijas fonda līdzekļu izmantošana ir saistīta ar noteiktiem kritērijiem. Svarīgākais priekšnoteikums ir uh, tas, lai port uh, Portugāles valdība iesniegtu pieprasījumu palīdzības piešķiršanai. Atgādināšu, ka solidaritātes fonds uh, ir domāts katastrofām, kas ir plašas, tad, kad 0,6% no NKI attiecīgajā valstī pārsniedz Portugālei pat laban. Tiek lēsts, ka 900 85 miljoni eiro varētu būt šī summa, par kuru runājam. Bet atsevišķās situācijās var uh, tikt piešķirta palīdzība arī tā sauktiem reģionālajām katastrofām, nu, tādu reģionālu katastrofu gadījumos. Un arī tie, tajos reģionos, kur ir īpaši attālināti, piemēram, arī Madeira tāda būtu. Komisijai pat laban nav pietiekami daudz informācijas par zaudējumu apjomu, tādēļ pat laban ir vēl pāragri teikt, vai šie noteikumi ir izpildīti. Portugāles iestādēm tagad vajadzētu ātri un ļoti uh, precīzi uh, apkopot uh, zaudējumus un desmit nedēļu laikā iesniegt uh, pieteikumu komitejai. Mans kolēģis Hāns tiksies ar Portugāles iekšlietu ministru piekdien. Šī tikšanās būs, tiks nosprauts nākošais darbības plāns. 5. un 6. martā Hankungs apmeklēs Madēru, lai iepazītos ar situāciju tieši norises vietā. Arī komisijas ģenerāla direktorāti ir sagatavot, lai palīdzētu Portugālei lai darbība būtu pēc iespējas ātri. Atgādināšu, ka finanšu palīdzības solidaritātes fonda līdzekļu veidā netiek, izma netiek izmaksāt uzreiz. Šis fonds ir uh, veids, kā palīdzēt dalībvalstīm katastrofu gadījumā, bet tas nav steidzams rīcības um, instruments. Solidaritātes fonda līdzekļi nāk no papildus. Uh, iemaksām no dalību valstīm papildus parastiem maksājumiem līdz ar to Eiropas parlamentam, proti jums un padomēji grozījumos tie ir e, jāatbalsta. Procedūrai nepieciešama vairāk mēneši no prasības iesniegšanas brīža līdz izmaksai. Komisija centīsies e, šo procedūru pēc iespējas ātrāk padarīt. Struktūra fondi ir e, arī nav domāti nu, tādām ārkārtīgi steidzamām reakcijas iespējām. Tiesniedz uh, iespēju tādam ilgtermiņu projektiem un ilgtermiņu atjaunotnei. Komisija izskatīs, kā var mainīt programmas un kā var uh, Eh, pēc iespējas labāk eh, rīkoties šajā situācijā, mēs konsultēsimies ar Portugāles eh, iestādēm. Priekšstādātāja kungs, dāmas un kunga deputāti, gribu jums solīt un teikt, ka mm, komisija darīs visu iespējamo, lai paredzētu Madeiras cilvēkiem un arī institūcijām pārvarēt šo ļoti sarežģīto dabas katastrofu. Paldies! Paldies! Tagad pievērsīsimies runātājiem no dažādajām politiskajām grupām. Paldies, priekšsēdētāji. Es šovakar uh, runāju uh, tādā mm, ciešanu pilnā balsī, un es jūtu tiešām līdzi Madērai mm, par to, kas, viņiem, kas ar viņiem notika sestdien, un uh, es ar viņiem dalos sērās, dalos arī sērās ar 42 bojāgājušo ģimenēm. Uh, Mm, šis eh, skaitlis joprojām var pieaugt, jo glābēji strādā bez pārtraukuma, un viņi tikai tagad nonāk līdz izolētākajiem rajoniem, tāpēc upuru skaits, kā jau teicu, var pieaugt. Eh, kopējā aina, tā ir liela postāža, ceļi un tilti ir pilnībā iznīcināti, ūdens un elektrības piegāde ir pārtraukta. Ļoti daudzi cilvēki ir zaudējuši savus mājokļus, savu īpašumu. Ekonomiskā, ekonomisko darbību ir ļoti grūti atsākt, bet mums ir jācer uz labāko, un mēs varam sūtīt Madeiras iedzīvotājiem cerības un, uh, un atbalsta ziņu. Un te no Eiropas Savienībai un Eiropas parlamentam ir īpaša joma. Mēs esam gatavi mobilizēt solidaritātes fondu, un, kad mēs rīkosimies, mums būs jārīkojas ātri, jo mēs nedrīkstam likt cilvēkiem gaidīt, kad viņi no mums gaida palīdzību. Mm. Komisijas priekšsēdētājs Barozo, komisārs Hāns reģionālās attīstības jomā ir apņēmušies iespējami drīz apmeklēt Madeiru, lai, lai nodotu šo cerības un atbalsta ziņu, bet šobrīd mums ir jāatjauno tas, ko daba diemžēl ir iznīcinājusi. Mēs to paveiksim, jo Madeiras iedzīvotāji ir eh, ļoti čakli strādājuši pie savas kalnainās zemes, un viņi cīnīsies, kā viņi to vienmēr ir darījuši par savu labklājību un savu dzīvi. Paldies, eh, Teksēras kungs no sociālistu un demokrātistu grupas eh, Estrēlas kundze, un paldies priekšsēdētāji. Mm, sociāldemokrāta grupas vārdā es vēlos eh, paust līdzjūtību katastrofā bojāgājušo upuru ģimenēm un uh, arī paust līdzjūtību tiem iedzīvotājiem, kurus uh, skāra mm, šī traģēdija. Lietavas plūdi padarīja pilsētu par mm, padarīja Funčāls pilsētu par posta ainavu. Un uh, kultūras mantojums un uh, pilsētas vērtības cieta milzīgus zaudējumus. Saskaņā ar neseniem aprēķiniem zaudējumi pārsniedz miljārdu eiro. Un uh, līdz ar to šeit ir piemērojami solidaritātes fonda kritēriji, bet diemžēl ir arī vairāki desmiti upuru un daudz ievainoto. Simtiem cilvēku ir zaudējuši mājokļus posta ainas eh, un ziņas par ciešanām ir eh, sasniegušas visu pasauli, un eh, no visas pasaules nāk līdzjūtības un solidaritātes apliecinājumi, un arī Eiropas komisijai ir jāparāda aktīva līdzjūtība šai salai un šim reģionam, un te ir vajadzīga steidzama solidaritātes fonda mobilizēšana, uh, lai mazinātu milzīgās ekonomiskās un sociālās sekas un palīdzētu atjaunot reģionā normālu dzīvi. Ļaujiet komisāru man noslēgt savu sakāmo ar lūko. Parlaments ir apstiprinājis izmaiņas solidaritātes fondā. Un kāpēc šīs izmaiņas vēl nav stājušās spēkā? Kāpēc tās vēl nav piemērotas? Paldies, Estrēlas kundze. Eiropas. Uh, kreiso un zaļo vārdā Matijas kundze, vārds viena minūte. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Mēs sākām šo sanāksmi ar minūti ilgu klusuma brīdi, un tam bija divas nozīmes, proti solidarizēšanās ar katastrofas upuriem. Šī katastrofa ir smagi skārusi Madēru, un arī cieņas parādīšana visiem glābējiem, kas palīdz Madērai taču minūtes klusuma brīdī mums vajadzētu arī padomāt eh, mazliet tālākās kategorijās par to, ko mēs darām šeit šovakar. Un tas, kas notiek Madeirā, notiks aizvien biežāk arī citur. Tas ir eh, ekstrēmās klimatiskās parādības. Mēs nevaram izvairīties no dabas katastrofām, bet mums eh, nevajadzētu ļaut dabas katastrofām vienmēr tik smagi ietekmēt cilvēku dzīvi. Tāpēc mums ir jāstrādā pie plānošanas, pie reģionālās plānošanas, politikas stratēģijām, kas virzīsies vajadzīgajā gultnē. Un visbeidzot, priekšsēdētāji ir svarīgi, lai Eiropas komisija, Eiropas iestādes, Eiropas parlaments varētu ātri reaģēt uz ārkārtas situācijām, arī ar eh, nekavējoties pieejamiem finanšu resursiem un solidaritāti. Paldies, Matieša kundze! Tagad divas minūtes Melo kungam. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Šī traģēdija Madeirā ir ņēmusi daudz, daudz dzīvības, iznīcinājusi cilvēku īpašumu un ievērojami mm, sabojājusi salas skaisto seju. Cilvēki mēdz doties uz šo salu tās skaistuma dēļ. Portugālē neviens nebija gatavs šai, šim katastrofālajiem uh, notikumiem, šām, šīm postainām, kad cilvēkus aiznesa uh, satrakojušies ūdeņi, kad bruka tilti, tika aizskaloti ceļi. Visa uh, šīs salas seja tika mainīta. Un te nav runa tikai par viena Portugāles reģiona traģēdiju. Tā ir traģēdija, kas ietekmējusi arī Eiropas Savienību. Eiropas Savienībai vajadzētu izrādīt eh, neierobežotu solidaritāti, te nekavējoties vajadzētu eh, palīdzēt upuru ģimenēm. Un mums vajadzētu palīdzēt atjaunot Madērai tās, eh, tās lietas, ko daba te ir atņēmusi. Un tas arī ir tas, ko vēlas Madēra. Portugāles valsts himnā ir teikts, ka mēs esam drosmīga tauta, un mēs vienmēr esam zinājuši, kā radīt piemēru mm, neveiksmju pārvarēšanā. Un tas eh, notiks. Mēs to pārvarēsim, un es ticu, ka tas notiks ar Eiropas Savienības atbalstu. Paldies, Melokungs! Tālāk vārds Krēlkungam. Krēlkundze. Paldies, priekšsēdētāj, kungs. Šis patiesi ir tāds ļoti trā, bedīgs iemesls diskusijai Madēras smagas kāra. Katastrofa mūsu līdzjūtību grib izteikt ģimenēm, kas ir cietušas. Šajā situācijā Eiropas Savienībai jāatbalsta uh, Madeina. Visa Eiropas Savienības solidaritātei jātiek paustai. Varu tikai atgādināt un atkārtot aicinu Eiropas komisiju pēc iespējas ātri, cik viens iespējams ātri šo solidaritātes fondu uh, iedarbināt. Un padomē ļoti labprāt gribētu teikt, lūdzu parūpējoties padomu par to, ka solidaritātes forma, reforma ko parlaments jau pirms diviem gadiem ir pieņēmis, tiktu īstenota, jo šādā veidā būtu iespējams ātrāk palīdzēt reģioniem, ko skar katastrofas. Es domāju, ka mums jāskatās arī o, nākotnē. Uh, Madeira um, pagājušā gada laikā ir saņēmusi daudz līdzekļu no struktūra fondiem un saņems tos arī nākošo gadu laikā. Arī šie līdzekļi jāizmanto, lai profilaktiski darboties, lai šādas smagas sekas uh, katastrofām jau vainātu iepriekš un līdz ar to vainātu un um, maznātu arī bēdas. Un šādi Eiropas Savienībai jārīkojas dažādos reģionos, arī Madeirā. Paldies! Tu. Krēlas kundze, pēc tam vārds uh, Ferēras kungam viena minūte. Uh, priekšsēdētāja kungs, katastrofas apjomi Madeirā pieprasa, lai, lai tiktu piemērot ārkārtas pasākumi, un uh, šim autonomajam reģionam ir jānosūta finansiāls atbalsts. Ievērojams atbalsts, kas ir jāvirza infrastruktūras atjaunošanai arī sabiedrība publiskai infrastruktūrai, kas ir iznīcināta vai bojāta. Jāatbalsta arī no katastrofas cietušie iedzīvotāji gan eh, sociālā, gan ekonomiskā jomā. Vienmēr visvairāk zaudē nabadzīgie. Dzīve ir negodīga šajā gadījumā, un tāpēc mums ir jānosaka iespējami vairāk zaudējumu un eh, jāizsniedz kompensācijas tiem cilvēkiem, kas ir zaudējuši ģimenes locekļus. Madeirā notikušais skaidri pierāda, cik svarīgi ir pastiprināt solidaritāti un sadarbību Eiropas Savienībā katastrofu profilakses jomā. Mums ir vajadzīgs eh, piemērots finansiāls ietvars eh, prevencijai Un te varētu būt runa par kohēzijas politiku, attīstības politiku, reģionu politiku, kas ļautu atbalstīt dalību valstis tādu pasākumu ieviešanā, kas pasargātu iedzīvotājus, vidi un ekonomiku. Paldies, Ferēra kungs. Tagad divas minūtes Hubners kundzei. Eh, komisāri, dārgie kolēģi, es vēlētos paust eh, skumjas, ko izjūt visi reģionu komitejas locekļi attiecībā uz zaudējumiem Madeirā, un mēs darīsim visu, ko varēsim, lai palīdzētu Madeirai. Protams, eh, valsts un eh, reģionālās iestādes dara visu, kas viņu spēkos, lai atvieglotu cilvēku ciešanas, jau īpaši attiecībā uz tiem, kas palikuši bez mājokļiem. Un mm, te ir jārunā arī par pieprasījumu sniegt atbalstu no solidaritātes fonda. Es ceru, ka tas tiks sniegts ātri. Uh, Mēs lūdzam Eiropas komisiju mobilizēt visus resursus un, un analizēt, kā pašreizējās Eiropas e, programmas varētu tikt izmantotas, lai palīdzētu reģionam. Es vēlos uzsvērt, ka solidaritātes fondam joprojām ir ierobežojumi. 2005. gada aprīlī komisija pieņēma priekšlikumu regulas pārskatīšanai, ko pieņēma parlaments pirmajā lasījumā 2006. gada maijā. Neraugoties uz nenoliedzamo noderīgumu eh, solidaritātes fondam, neraugoties uz nepieciešamību paplašināt tā darbību, lai tas attiektos uz neparedzētām katastrofām, kriminālu noziegumiem un dabas katastrofām, padomē neizdevās nonākt pie kopīgas pozīcijas attiecībā uz fonda pārskatīšanu kopš 2006. gada māja. Madeiras notikuma kontekstā mēs skaidrāk nekā jebkad redzam, ka mums vajadzīgs solidaritātes fonds, kas efektīvi palīdzēs risināt problēmas un ļaus Eiropas Savienībai piedāvāt palīdzību, kad dalību valstis cieši no katastrofām. Es vēlos aicināt Spānijas prezidentūru atsākt solidaritātes fondu pārskatīšanas procesu, lai nodrošinātu to, ka solidaritāte ir Eiropas projekta centrā. Paldies, Hubners kundze. Tālāk mums būs brīvais mikrofons. Vienu minūtu Rībekungam. Paldies, priekšsēdētāja kungs Vidal Kvadras. Cienītās dāmas, godātie kungi. Nelaima izpaužas arī kā sakas eh, globālai sasilšanai mēs saskaramies ar uh, šīm sasilšanas sakām un um, mums ir jārīkojas, mums jāpadomā arī par to, vai no globalizācijas fonda nevarētu um, dot palīdzību it īpaši darbņēmējiem un darbņēmējām Madērā. Šeit tika iznīcināts daudz darba vietas un tieši. Um, Mēs vēlamies uh, atbalstīt uh, mazos vidējos uzņēmumus, arī amatniekus, pakalpojumu sektori. Uh, mēs varētu palīdzēt būtiski, un tādēļ es lūdzu komisiju pārbaudīt, vai no globalizācijas fonda nevarētu uzreiz dot atbalstu. Paldies! Paldies, priekšsēdētāj kungs! Paldies Rubiga kungam! Tagad uh, uh, pana Lapalo kundze viena minūte. Priekšsēdētāj kungs, arī es gribu uh, paust uh, pēdas un līdzjūtību Madeiras iedzīvotājiem. Vēlamies atbalstīt Portugāles eh, valdību. Esam zaudējuši daudzus eh, iedzīvotājus. Ceram, ka to skaits nepieaugs. Planēta burtiski tā kā sos signāli noraida. Mēs eh, redzam šīs sekas, kāda ir rūpnieciskai revolūcijai bijusi daba cieš no tā. Piemēram, arī plūdi Vācijā to pierādīja. Arī ugunsgrēki Grieķijā aizvien ir atstājuši dziļas pēdas. Dabas katastrofas nepazīst nekādu robežu. Mēs aicinām komisiju ātri reaģēt, mēs aicinām aktīvi rīkoties Eiropas līmenī, lai dabas katastrofas un cilvēku izraisītas katastrofas varētu novērst. Uh, aicinu atbalstīt upurus Madeirā, ir nepieciešama aktīva un efektīva kopienas politika šai jomā. Ir nepieciešams finanšu atbalsts, jāizno pasākumu, kas izlīdzinātu seku, eh, katastrofas seku rezultātus, un tam jānotiek eh, bez liekas birokrātijas. Paldies! Paldies, nākošā runātāja figurē Rokondze. Priekšstādātā kungs, tās eh, ģimenes, ko smagi skar šī katastrofa, tām vēlamies izteikt līdzjūtību un paust mūsu solidaritāti. Tik daudz cilvēku aizgāja bojā, tik daudz ir ievainoti, tik daudz ir zaudējuši uh, mājas. Šī ir briesmīga katastrofa. Mums jāpalīdz, mums jāpalīdz ātri, mums jāvienkāršo palīdzības procedūras jāpalīdz upuriem atjaunot viņu mājas, atjaunot arī varbūt ierasto mm, dzīves ritmu. Jāizmanto ne tikai solidaritātes, bet arī citi fondi. Jālēmj par steidzamiem pasākumiem, lai tās ģimenes, ko smagi skar šī katastrofa, ātri saņemtu palīdzību un lai Madeirā var ātri sākt atjaunošanas darbus. Mūsu solidaritāte ir nepieciešama. Paldies Figreido kundzei. Tagad uh, viena minūte pat Papani Populus kungam. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Traģiskā katastrofa Madeirā atgādina mums, ka dabas katastrofu izcelšanās ir saistīta ar klimata pārmaiņām. Bet mums pietrūkst profilaks pasākumu, informācijas uh, kampaņu un citas aktīvas rīcības. Pirms pāris dienām konstatējām, ka plūdi ir izraisījuši materiālu kaitējumu arī Bulgārijā un Grieķijā Evros eh, reģionā. 2007. gada 60. Mm, direktīva nosaka to, ka jāprognozē plūdu vietas. Tas ir attiecams uz visām dalībvalstīm. Mums vajadzētu iznot spiedienu uz nacionālajām valdībām, lai tās ieviestu šo direktīvu. Jārūpēs par to, lai aktīvāki pasākumi tiktu īstenot, lai novērstu tik smagu katastrofu sekas. Paldies. Lai aizsargātu arī cilvēku dzīvības. Paldies. Nākošais runātājs eh, Brēgīkungs. Paldies, priekšsēdētājkungs. Dažkārt tie ir ugunsgrēki vai sausuma periodi vai arī plūdi, kas izraisa katastrofas. Šoreiz tie, tie bija ārkārtīgi spēcīgi uh, lieti. Ja būtu Eiropā izveidota tāda klimata uh, pārmaiņu izraisītu seku novērošanas iestādi, varbūt varētu šādas fenomens prognozēt. Es gribētu aicināt komisiju steidzam rīkoties. Mums nav jākavējas. Tagad Eiropa var parādīt, ka tā ir efektīva, solidāra, tuva pilsoņiem, tiem pilsoņiem, kuriem ir vajadzīga palīdzība. Runāju spāņu sociāldemokrātu vārdā, mēs atbalstam šo palīdzību, esam solidāri ar mūsu draugiem Portugālē un Grieķijā. Tagad jāatbalsta Portugāli, lai uh, vainātu šīs smagās traģēdijas sekas. Paldies, nākošais runātais Kelīkungs, Šons Kelī. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Kopš es biju bērns, mana mīļākā kūka bija Madeiras kūka, un es konstatēju, ka uh, vēlāk dzīvē, ka ir tāda skaista sala, ko sauc Madeira. Tā kā es dzirdēju par ārkārtīgo nelaimi un par uh, cietušiem cilvēkiem, un tīpaši Es dzirdēju to no savu kolēģi Nuno, no citiem portugāļu draugiem. Šī sala ir eh, cietusi no eh, plūdiem, gluži tāpat arī kā mans vēlēšanu iecirknis. Un eh, es gribētu piekrist komisijas paustiem tonim un pasākumiem paužot atbalstu Madeiras iedzīvotājiem. Šī diena ies vēsturē kā melnā diena, bet es domāju, ka mums ir nepieciešams raudzīties plašāk. Un uh, jāpaplašina solidaritātes fonds par 6%, jo bieži vien šādas traģēdijas notiek tās ļoti lokāls, ļoti postošas, un mums ir jācenšas darīt viss iespējamais, lai palīdzētu Madeirai, un es pozitīvi vērtēju komisijas paziņojumu šai jomā. Paldies! Paldies Kelīkungam! Un tagad viena minūte. Paskvākungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra uh, kungs. Mūsu Uh, Eiropas demokrātijas grupas vārdā es gribētu arī paust uh, solidaritāti Madeiras iedzīvotājiem. Esmu pārliecināts, ka Eiropas palīdzība uh, cietušajiem nāks ātrāk, saulēcīgāk nekā tas bija Haitī. Es gribētu cerēt, ka komisija un arī Portugāles valdība uh, rīkosies ātri, rēģējot uz šo dabas katastrofu Madeirā. Es gribētu atbalstīt savus kolēģus, kuri aicina pastiprināt, stiprināt uh, palīdzības sniegšanas mehānismus saistībā ar dabas katastrofām, lai šāda palīdzība tiktu sniegta saulaicīgi un ātri. Paldies uh, Paskas kungam un Alvas kungam vārds uz vienu minūti. Paldies priekšsādātāji! Es arī gribētu noliekt galvu to upuru ģimenēm un radiniekiem, kas cieta šajā katastrofā. Mums ir jāpauž aktīva solidaritāte un atbalsts Madeirai un tās iedzīvotājiem tieši dažādu reģionu līmenī Eiropas Savienībai ir jāpastiprina savu klātbūtni, un tieši tāpēc solidaritāte ir vēl vairāk vajadzīga. Paldies! Paldies! Overmaira kungs, viena minūte. Priekšsēdētāja kungs, sākumā gribu paust līdzjūtību upuriem un viņu ģimenēm. Austrijā mēs sakam, kas ātri palīdz, palīdz dubult, un es domāju, ka tai vajadzētu būt šodienas tēmai. Mums ir ļoti ātri jārod iespējas a, palīdzēt. Ir nepieciešams, lai palīdzības sasniegtu šos a, upurs. Jāanalizē situācija Es pats dzīvoju kalnu reģionā un varu saprast, kā situācija radusies. Mēs esam kļūdījusies arī mūsu valstī, mēs esam taisnojuši upju gultnes, nesam pārreizi izve, izvērtējuši situāciju. Es esmu redzējis nogruvums. Arī Austrijā pirms diviem, trim gadiem šī situācija bija redzama Austrijā. Es tiešām paužu līdzjūtību upuriem. Un uzreiz pēc um, gruvešu novešanas jāstrādā kopā, lai uzlabotu situāciju, un mēs varam piedāvāt mūsu uh, palīdzību. Tad, kad bija lavīna nelaime Kaldu reģionā, mēs varējām uh, evakuēt veselu ciemu ar starptautisku palīdzību. Un gribam palīdzēt arī šoreiz no mūsu puses. Es domāju, ka Eiropas solidaritāte ir nepieciešama, un arī es pats esmu gatavs iesaistīties. Paldies! Paldies uh, pēdējā runātāja Ferēras kundze par šo jautājumu. Paldies priekšsēdētāja kungs, arī es gribu paust uh, solidaritāti un līdzjūtības Madēras iedzīvotājiem. Gribu pateikties komisijai par to, ka tā ir gatava pēc iespējas ātri rast līdzekļus, lai palīdzētu Madeirai. Gribu pasvītrot, ka ja notiek šāda katastrofa, tad ir ļoti sarežģīti uzreiz uh, pārvarēt seks, ja situācija, ja katastrofas notiek nabadzīgās valstīs. Jāievēro arī ir tas, ka ekonomiskais pamats ekonomikas darbībai ir tieši skarts Madeira, praktiski dzīvo no turisma, un katastrofai ir dubultas seks jo dabas skaistums, dzīves kvalitāte, viss ir izpostīts. Līdz ar to situācija ir vēl ļaunāka nekā citur. It īpaši mm, tajā gadījumā, ja katastrofa notiek nabadzīgos reģionos, šajā gadījumā tā ir Madeira, situācija ir ārkārtīgi sarežģīta. Tagad par solidaritātes fondu runājot, ir absolūti nepieciešams, lai uh, tā izmaiņas notiktu steidzami fondam jātiek izmantotam uzreiz, jo klimata pārmaiņas notiek un uh, saskarsimies noteikti ar citām katastrofām. Bieži ir uh, ārkārtīgi spēcīgi lieti un plūdi uh, dažādos reģionos. Paldies! Nākošais uh, uzstāsies Oettinger kungs komisārs. Cenītās dāmas un kunga deputāti, paldies jums par iespēju šeit parlamentā um, runāt par katastrofu Madeirā. Jūs uh, aicinājāt uh, komisiju palīdzēt Madeirai šajā situācijā, paust Eiropas solidaritāti. Komisija tam ir gatava. Kā tas uh, tieši notiks, tad uh, nākošo um, dienu un nedēļu laikā, cieši sadarbojoties ar Portugāles uh, iestādēm, mēs to noteiksim mēs ievērosim fonda noteikums un tur, kur būs iespējams, tur tos tulkosim par labu Madērai. Jānovērtē zaudējumi, tad jāiesniedz pieprasījums palīdzībai. Šāda ir lietu se secība. Reģionālās politikas ģenerāla direktorāts un mans kolēģis komisārs Hāns katrā laikā gan sniegs konsultācijas, gan arī atbalstīs. Estrēlas kundze aicināja direktīvu uh, labāku ieviešanu un arī fondu ātrāku uh, ie, ieviešanu. Komisija pirms četriem gadiem izteica priekšlikumu. Parlaments uh, pozitīvi atbalstīja šo uh, priekšlikumu. Tas tagad ir padomē. Gribu teikt, ka toreiz mūsu izteiktie priekšlikumi uh, Tieši tagad šajā konkrētā gadījumā nenoteikti to, ka būtu uh, labāk vai ātrāk uh, palīdzības sniedzama. Ļoti nozīmīgi ir, lai profilakse būtu un paliktu mūsu politikas prioritāte. Kohēzijas politika un kohēzijas fonda līdzekļi ir īstais instruments šādai darbībai. Vēlreiz vēlos uzsvērt to, ka komisija darīs visu tās spēkos esošo, lai atbalstītu cilvēkus un administrāciju Madērā, lai varētu pārvarēt šo ļoti uh, uh, smago katastrofu. Paldies! Paldies, komisārkungs. Līdz ar to mēs slēdzam debats par šo jautājumu un balsošana notiks uh, marta uh, pirmajā plenārsēdē. Tagad mēs pārējām pie nākošā darba kārtības jautājuma un tas ir uh, Valienas kundzes ziņojums par enerģētikas infrastruktūras investīciju projektiem Eiropas kopienā. Un es dodu vārdu vispirms referentam.